أس النك Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Vakardienas sēdes protokoli ir izdalīti, vai ir kādi iebildumi? pret iepriekšējās sanāksmes protokolu. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir debates par uh, cilvēku tiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Vispirms runāsim par situāciju Džibutijā. Vārds Tanok kungam. Priekšsēdētāji kungs, eh, es esmu viens no nedaudzajiem deputātiem, kas ir apmeklējis Džibutī un ieteikt arī citiem kolēģiem doties uz turieni lai uh, iepazītos ar somāliešu virtuves un kultūras sajaukumu pie sarkanās jūras, tomēr šās valsts pārvaldībā jūtami ievērojami trūkumi. Tiek apspiesta pamat brīvība un pilsoniskās sabiedrības darbība, tiek vajāti politiskie oponenti. Es kā referents par Āfrikas uh, valstīm Uzskatu, ka ir nepieciešams veidot un konsolidēt patiesi demokrātiskas institūcijas, jāievēro tiesiskuma principi un ir mm, paužamas nopietnas bāžas par krāpšanu nu, pēdējās vēlēšanās un par to, ka šobrīd cietumā atrodas 60 politi ieslodzītie. Uh, Eh, tomēr ir jāņem vērā vēlēšanu novērotāju ziņojumu par eh, februāru vēlēšanām, kas ir notikušas atklātā veidā, un tas būtu uzteicami. Uh, tas ir pozitīvs signāls Džibudī nākotnē, jo valdības iestādes ir apņēmušās veikt reformas. Džibutī ir neliela valsts, kas varētu uzplaukt, un tā ir pelnījusi uh, Eiropas Savienības atbalstu ciņā pret terorismu, pirātismu jūrā Uh, ir uh, uh, gan Eiropas Savienības pirātismu apkarošanas misijā Atalanta, gan citas misijas šeit darbojas, bet ir jāpanāk, lai valsts iestādes atbal, atbrīvotu politieslodzītos un pildītu savas demokrātiskās attīstības saistības. Džibutija varētu būt arī stabila, demokrātiska valsts, un mans sapnis ir, ka Džibutija un Somālilenda uh, veidojas kā neatkarīgas un stabilas Āfrikas valstis, un mums viņiem ir jāpalīdz. Paldies! Paldies! Nākamais, uh, nākamā runātāja ir Kīla Nielsens kundze. Džibutijā ikviena politiska uh, opozīcija tiek kriminalizēta, aizliegta armijas pieļauties sieviešu izvarošanas gadiem, kurš 90. gadiem. Šis gadījumos cilvēktiesība aizstāvi arī, kas tiek regulāri aizskārti. E, nav, nav e, varējuši piekļūt e, tiesiskumam. Ļoti bieži šādi gadījumi notiek, bet nereizi šie gadījumi nav pieminēti nolīgumos, kuros vienmēr pie sarunu galda bijuši vīrieši. Seksuālā vārdarbība nedod iespēju panākt nacionālo samierinošanos. Pagājušās nedēļas drošības padoms lēmums, kas tika pieņemts, par, kas atbalstīts arī šeit, ir aicinājis ierakstīt seksuālo noziegumu apkarošanu nacionālajā likumdošanā, lai varētu to autors sodīt darbības e, ir skaidras, bet pietrūks politiskās grības. Sievietes, neraugoties uz represijām un kaunu, ko izjūt, ir spējušas sūdzēties, bet bieži vien pilnīgi veltīgi, jo ļoti bieži sūdzības pret karavīriem tiek atstātas bez virzības. Ir nepieciešams viņam palīdzēt un notiesāt šo noziegumu autorus. Nekas nav briesmīgāks šīm upurēm kā taisnīguma noliekšana. Bez tā nav iespējama atjaunotne. Paldies! Nākamais runātais Prēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Džibutija ir svarīgs eh, Eiropas Savienības sabiedrotais ciņā pret eh, terorismu un jūras pirātismu Āfrikas raga reģionā. Diemžēl starptautiskā sabiedrība ir diezgan vienaldzīga par šīs uh, valsts uh, likteni. Šeit uh, nav, tas ir kā melnais caurums, bez robežām nav pieejama objektīva informācija, un tomēr mēs sekojam uh, notikuma attīstībai Džibutijā pēc 2013. gada februāra vēlēšanām. Uh, tas uh, varēja būt pagrieziena punkts valsts demokrātiskās attīstības virzienā bet uh, šīs vēlēšanas un Omas Gēlā palikšana pie varas ir novedusi pie diezgan satraucošas situācijas. Notika opozīcijas demonstrācijas, kas tika vardarbīgi apspiestas uh, vairāki opozīcijas pārstāvji um, uh, tika notiesāti un atrodas cietumā. Tāpat arī izskanēja aizdomas par plašu krāpšanos vēlēšanu laikā. Situācija kopš tā laika ir vēl pasliktinājusies, ir notiesāti vairāki ar opozīciju saistīti žurnālisti. Eiropas parlamentam ir skaidri jāpauž savs viedoklis, prasot, lai Džibutijas varas iestādes pārtrauc opozīciju opozīcijas apspiešana atbrīvo politieslodzītos un uzsāk reālu dialogu ar opozīcijas pārstāvjiem, lai pārvarētu valstī pastāvošo krīzi. Patiesībā šādu solījumu prezidents Gala eh, pagājuši nedēļ arī deva. Un, uh, Uh, sadarbībā ar reģionālām organizācijām būtu jāvirzās šādā uh, virzienā un jāizmanto mūsu attiecības ar Džibutī, lai veicinātu ilgtermiņu politiskās reformas. Paldies! Nākošā runātāja ir Veržjā kundze. Nē, es atvainojos Takuls kungam šobrīd vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Situācija Džibutijā ir patiešām satraucoša, ja mēs domājam par to, kā mēs varētu mainīt Āfrikas rāga reģiona situāciju ir svarīgi uh, nodrošināt demokrātiju, cilvēku tiesību ievērošanu un izteiksmes brīvību. Tās ir Uh, Eiropas Savienības aizstāvētās uh, vērtības, kas ir svarīgas mūsu dalību valstīm. Šīs vērtības mums būtu jāizplat arī citās valstīs. Raugoties uz situāciju, Džibutijā ir nepieciešama demokratizācija un februāra uh, vēlēšanu rezultātā daudzi opozīcijas pārstāvi nonākuši cietumā, tiek pārkāptas cilvēktiesības, sieviešu tiesības Eh, notiek masveida izvarošanas gadījumi. Visi šie, šīs problēmas ir um, eh, steidzami jārisina. Eh, šajā valstī valda islama kultūra un cilvēka un sieviešu tiesības tiek skatītas citā gaismā ja mēs Eiropas Savienības eh, pārstāvi iesaistamies šajos reģionos, mums ir jāsāk ar izglītību, apmācību, eh, vēršoties pie iedzīvotājiem, bet mums tai pašā laikā jāizdala politiskais spiediens, lai un panāktu politiskās un cilvēktiesību situācijas uzlabošanos šai valsti. Un pra, jāprasa arī, lai tiktu ievērotas sieviešu tiesības. Bet um, ar rezolūcijām vien nepietiek, ir jāīsteno pilsoniskās sabiedrības attīstības programmas, jāatbalsta izglītība, jāskaidro cilvēkiem, ko nozīmē cilvēktiesības, kas ir demokrātija. Un uh, dažkārt viņi šīs valstis vienkārši nevēlas pieņemt rietumnieciskas vērtības. Paldies, tagad vārds Veržjāt kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu paust gandarījumu par to, ka cilvēktiesību situācija Džibutijā, par to tiek gatavot parlamentu rezolūcija. Un eh, uz eh, šo valsti ir jāvērš mums nepārtraukt uzmanību situācija, tur ir katastrofiski atsevišķas dalība valstis Eh, to interesēs un Eiropas Savienībai, tā ir strateģiska teritorija. Tur atrodas eh, trīs kara bāzes - Japānas, eh, Savienoto valstu un Francijas, un nerunāsim šeit pat par Vācijas interesēm. Un lasot re rezolūciju, runājot pār to, kā, kāda ir nozīme kara bāzēm šajā teritorijā Eh, jāuzdod jautājums, kam tās kalpo. Eh, Džibutīs iedzīvotājiem, par to es šaubos, tie ir vistrūcīgākie pasaulē. 42% iedzīvotāji dzīvo galīgā nabadzībā. An analfabētismu līmenis ir dramatisks un skar visvairāk sievietes, eh, Džibutīs sievietes, kas masveidā tiek pakļautas dzimumu orgānu kroplošanai, 92% e, meiteņu ir tikušas pakļautas e, ekscīzijai, neskaitāms to viņām ir tikušas izvarotas. Situācija ir e, ārkārtīgi grūti, tīpaši jauniešiem. 13. gada februāra vēlēšanas varēja būt cerības demokrātiskām pārmaiņām šajās vēlēšanās piešķīra masveidu uzvaru pie varas esošai eh, partijai. Tomēr oficiālie rezultāti katrā vēlēšanu birojā nav zināmi, un viss balstās uz rezultātiem Džibutī pilsētā, kur dzīvo 3 ceturdaļas iedzīvotāju. Salahalis Jusufa gadījums, 24 gadu jaunieša nāve, kad viņš gāja bojā pēc policijas vardarbības, runā pats par sevi. Tāpat e, vairāki džibutieši atrodas cietumā bez procesa, bez e, tiesas Un mums ir jāpārtrauc klusēšana, ir jāmeklē par mierīgu risinājumu, pieprasot atbrīvot visus politi ieslodzītos un represiju izbeigšanu viņu attiecībā pret viņiem. Paldies! Nākošais eh, runātājs Veronika de Keizere. Paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka ik viens varēja uzlū, būt tur Džibuti ar savu skatījumu. Es tagad atsaucos uz Tānoka kunga skatījumu saistībā ar franču virtuvi, vai arī varbūt skatījums no eh, pārtiks palīdzības um, organizācijas skatījumu, kur 180 tūkstošiem eh, iedzīvotāju Džibuti ir nepieciešams pārtiks atbalsts un eh, kā to saistīt ar lielisko franču džibutiešu virtuves mākslu. Džibutija atrodas 160. vietā no 179. Eh, ar vissliktāko preses brīvību saskaņā ar, ar preses organizācijām. Mēs nedrīkstam ieslīgst nepiedodamās koncesijās Un Džibutija nav ne vienīgā, ne sliktākā valsts Āfrikas ragā. Tomēr nav nor normāli tas, ka kopš šī gada februāra vēlēšanām mēs es esam aicinājuši steidzamības kārtā skatīt Džibutīs jautājumu, jo mums, kā jau norādīja e, ehm, Veržjā kundze, šaubas par šī vēlēšanām, e, kuras varbūt nenoritēja kā pienākas. Un kopš šī gada februāra mēs mēģinām. E, steidzamības kārtā. Runāt par Džibutiju, pa to laiku represijas pieauga. Un NVO, cilvēktiesība aktīvisti runā par vairāk nekā tūkstots politieslodzītajiem. Es gribētu saukt pie vārda Džibutijas prezidentu. 27. jūnijā viņš runāja par di dialogu ar opozīciju, un šī opozīcija šodien tiek apspiesta. Turēsim viņu pie vārda. Un sekosim tam, kas notiek Džibutijā, un pēc trim, sešiem mēnešiem skatīsimies, ko Džibutī ir panākusi starptautiskajā ziņā un uzlabojumos eh, demokrātijas un cilvēktiesību jautājumu. Paldies! Eh, pēc eh, rezolūcijas projekta autoriem. Tagad vārds ir grupu pārstāvjiem. Vispirms Dafnī kungs eh, Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, apsveicu uh, reformas, kas uh, ļāva, ļāva iespēju arī opozīcijas partijām iegūt vietas parlamentā. Uh, Džibutīs tauta ir apliecinājusi savu vēlmi piedalīties savas nākotnes veidošanā, piedaloties vēlēšanās. Eh, bet es arī apzinos, kāda ir situācija šobrīd Džibutijā, kur ir galvenais spēlētājs cīņā pret terorismu un pirātismu šajā reģionā. Es eh, asi vēršos pret politiskās opozīcijas apspiešanu un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ja, politieslodzītos. Es asi nosodu seksuālo vardarbību pret sievietēm. Uh, Valdībai ir jādara viss, lai šādus aktus novērstu un sodītu vainīgos. Džibutijai ir jāapliecina savā uzticība demokrātiskiem principiem, cilvēku tiesībām un jāstiprina savas attiecības ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kretu kundzei sociālistu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Politiskā situācija Džibutijā ir tiešām satraucoša, tiek apspiesta opozīcija. Kopš 22. februāra vēlēšanām bija iespēja valstī veikt demokratizācijas procesu prezidentu ievēlēja ar lielu balstu vairākumu jau 2005. gadā, bet izskanēja apsūdzības par to, ka vēlēšana procesā ir notikusi krāpšana, bija nepieciešams veikt izmeklēšanu un um, veikt vēlēšanu novērošanu. Tajā aktīvi piedalījās gan uh, Eiropas Savienība, gan Āfrikas uh, valstu savienība. Eiropas Savienība kā galvenais uh, līdzekļu ziedotājs Džibutijai uh, varētu izmantot šo partnerību, lai panāktu kaut ko vairāk kā tikai cīņu pret pirātismu un uh, um, terorismu, ir jācīnās par izglītību pret uh, analfabētismu, kas skar šo valsti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad ECR grupas vārdā Černiecka kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs neesam uh, vienīgā grupa kas uztraucas par Džibuti. Arī ANO uh, nostāja ir uh, skaidra un mūs uh, satrauc tas, ka Saharo balvas piešķiršana notika pirms pāris gadiem bieži vien tiek apgalvots, ka revolūcija sāks tad, kad situācija uzlabojas, un patiešām situācija Džibutijā uzlabojās, un vēlēšanas bija solis pareizajā virzienā. Tomēr daudz kas vēl ir darāms, ir jāpārvar vardarbība pret opozīciju un vardarbība pret sievietēm. Pret to ir jāvēršas bez šaubām. Tomēr ir jāsaskat arī pozitīvās pārmaiņas. Manuprāt, šajā rezolūcijā būtu jāpasaka valdībai šajā valstī, ka mēs iestājāmies par demokrātiju un to atbalstām. Paldies! Paškas vā, kungam vārds komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, katra vienpartija sistēma maz pārējos demokrātija ir saistīta ar problēmām, un arī Džibutīs gadījums to pierāda, jo valsts pārvaldes sistēma sakņojas vienpartijas sistēmā, un uh, tā ir grūti pārveidoties par demokrātisku sistēmu, sakojot pilsoņu izdarītai izvēlei. Uh, Džibutijā uh, atrodas Āfrikas raga reģionā un tā vēlas demokrātiju un tādēļ ir jāizdara spiediens, lai valsts turpinātu ceļu uz um, daudzpartiju demokrātiju. Ir uh, jāpārtrauc uh, opozīcijas un pilsoniskās uh, sabiedrības apspiešana, žurnālistu vajāšana, ir jānodibina tiesiska valsts. Ir uh, eh, jārosina sarunas starp valdību un opozīciju, lai izveidotu jauna līmeņa attiecības, kas balstītos uz savstarpēju cieņu un toleranci. Ja mēs koordinētu savus pasākums ar ASV un Japānu, tad mēs arī varam uh, gaidīt uh, labus rezultātus. Paldies! Nākamais runātais Obermajer kungs. Jā, paldies, priekšsarētājs. Ceļš no kolonijas uz demokrātisku valsti ir ļoti grūts. Tomēr tas neattaisno cilvēktiesību pārkāpums, kāda tie jau notiek labu laiku. Demonstrantu apspiešana, opozīcijas apspiešana. Eiropa vēlas ieguldīt 40 miljonus eiro ūdens sistēmas attīstībā. Džibuti noteikti ir arī svarīga partnervalsts cīņā pret pirātismu. Nepieciešams nodrošināt arī eh, attiecībā uz tirniecības ceļiem labu partneri šajā reģionā, bet tas nenozīmē, ka viņi drīkst bradāt kājām demokrātiskās vērtības. Un tūlīt pat ir jāizbeidz valdības veikta eh, opozīcijas apspiešana un jāaicina viņus nekavējoties atklāt vēlēšanu rezultātus pilnībā. Jā, paldies. Es aies kundzu vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Demokrātijas situācija valstī ir ļoti slikta. Neatkarīgi plašsaziņas līdzakļi tur nav, opozīcija tiek apspriesti un visi, kas kritizē valdību, tiek vajāti ir jārēķinās, ka, ja kritizēs valdību, tev var apcietināt. Runā, ka valstī esot ap sešiem tūkstošiem politi ieslodzīto. Pēc vēlēšanām arī vismaz 90 cilvēku vēl tika arestēti. Kaut arī valsts saņem attīstības atbalstu no Eiropas Savienības. Kopš 2000. gada sākuma tie ir 50 miljoniem eiro. Bet Džibutī gadījumā, tāpat kā daudz citu līdzekļu saņēmēju gadījumā, uh, valstī ir eh, jāliek saprast, ka nepieciešams virzīt to attīstībai. Mirska kungs tālāk. Thank you, Chairman. This is regard... Paldies, priekšsarētāji. Šī ir rezolūcija par situāciju Džibutī. Tu, to lieliski ir paveikuši man kolēģi Eiropas parlamentā. Es vēlos pieminēt iemeslus, kāpēc šī situācija ir tā, tāda valstī. Uh, Valsts ir atkarīga pa, no ārvalsts palīdzības par 87%. Tāpat laikā Džibuti ir augsts noziedzības līmenis un korupcija. Es aicinu Eiropas parlamentu ne tikai ieteikt pa kādus pasākumus, bet izmantot visas iespējamās metodas, tā skaitā finanšu pasākumus, lai jau šodien mainītu situāciju Džibutī. Paldies! Köszönöm szépen! Lisek úr következik egy perc. Paldies. Lisek kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Mēs varētu slavēt Džibutī par to, ka viņi mums palīdz eh, pirātisma problēmā, palīdz cīnīties ar to, palīdzot um, izvietot arī militāras bāzes Japāns, ASV, Francijas uh, bāzi savā teritorijā un uzlabot situāciju Āfrikas ragā. Tāpat mēs varam atzinīgi novērtēt eh, centienus īstenot demokrātiju, bet tas, kas notiek pēc vēlēšanām, šie āresti, uzbrukumi žurnālistiem, opozīcijas pārstāvjiem, nevalstiskām organizācijām, it īpaši to vadītājiem, Tas noteikti ir ļoti stingrā veidā jānosoda. Eiropas Savienība nevar klusēt par šo tematu. Mums jāicina augstā pārstāvā ārlietās sk nodot skaidru ziņu šai valstī, ka mēs neatbalstam šādu rīcību, nosodam to un pirmkārt jau no valsts prezidenta, kuram ir pilna vara valstī, sagaida, ka tiks atjaunot demokrātija valstī. Paldies! Kelī kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Uzskatu, ka re referenti ļoti labi apkopoja situāciju. Tas bija ļoti pārskatāmi. Un, ja mēs pajautātu Eiropas iedzīvotājiem, kur īsti atrodas Džibutī, tad lielākā daļa nemaz to nezinātu. Un tā ir tāda interesanta situācija, jo Džibutī atrodas ļoti svarīgā pasaules daļā. Un tāpēc arī tik daudz valstu ir ieinteresētas eh, Džibutī situācijā. Mums arī jāsaka, ka viņi ir sasnieguši ievērojumu progresu kopš, kopš neatkarības pasludināšanas, it īpaši vēlēšanās, kas tika norganizētas šī gada februārī. Tomēr attiecībā uz pilsoniskajām tiesībām ir ļoti daudz problēmu, un mums ir jāizdara liels spiediens, it īpaši ap, cīņā pret vardarbību, kas ir vērsta pret sievietēm un politieslodzīto situācijā. Paldies, Tarabēla kungs tālāk. Priekšsēdētāji komisāri, dārgie kolēģi, Džibutīs lemējas tādēm ir jādara viss, lai pārtrauktu cilvēktiesību pārkāpumus un garantētu pilsoniskās, politiskās un preses brīvības. Pēc šī gada februāra vēlēšanām ļoti daudz opo opozicionāri atrodas cietumā un tie, kuri apstrīd vēlēšanu eh, kārtī, eh, kārtību, atrodas eh, cietumā ir jāpārtrauc aizskaršanas, ir e, politisku motīvu dēļ, un runājot par ekscīziju un vardarbību pret sievietēm, tas ir nepieļaujami. Turklāt ārvalstu žurnālistiem nevis pirms apmeklēt Džibutī, lai gūtu patiesu informāciju par situāciju valstī. Tas apliecina, ka preses brīvība tiek pārkāpta, tāpat arī mēs pieprasām, lai vēlēšana rezultāti tiktu caurskatāmā veidā publicēti beidzot. Köszönöm szépen! Paldies! Nākošais runātājs Korhola. Paldies, priekšsēdētāji! Džibutijai ir bijusi izšķirīga loma cīņā pret pirātismu un terorismu Āfrikas rāga reģionā. Kopš neatkarības atgūšanas eh, šajā valstī pirmo reizi ir bijušas eh, paredzētas vietas eh, parlamentā bet situācija cietumos ir ļoti slikta. Tāpat ir arī e, pietrūkst e, patiesas informācijas par valstī notiekošo. 180 tūkstošiem iedzīvotāju ir nepieciešama eh, pārtīks palīdzība. Notiek vardarbība, seksuāla vardarbība pret sievietēm, izvarošana, seksuāli eh, vardarbība, eh, sakropļošana, kas ietekmē sievietes veselību un visu sabiedrību. Džibutī ir parakstījusi Kotonu nolīgumu un ir apņēmusies respektēt cilvēktiesības un demokrātijas princips. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs komisārs Hāns. Paldies priekšsēdētāji, godiem Eiropas parlamenta deputāti. Džibutī ir nozīmīgs Eiropas um, Savienības partneris Āfrikas raga reģionā. Džibutī Jas eh, apņemšanās cīnīties pret pirātismu Indijas okeāna rietumdaļa ir apsveicama. Eh, Džibutī atrodas eh, divas būtiskas Eiropas Savienības misijas - Atalanta un Nesto. Ņemot vērā valsts pašreizējā attīstības līmeni, mēs aktīvi strādājam šajā jomā. Dži Džibutī notiek. Eh, eh, mēs rūpīgi sekojām situācijai pirms vēlēšanām. Mēs eh, sekojam politisko notikumu attīstībai. Mēs apsveicam arī to veidu, kādā notika balss vēlēšanas tomēr. Uh, Augstā pārstāva bija nobažījusies par caurskatāmības trūkumu un nopietnu kavēšanos vēlēšana rezultātu publicēšanā un, un saistībā ar opozicionāru aizturēšanu. Ir svarīgi, lai Džibutī tālāk atvērtu politisko telpu un lai palīdzētu saglabāt eh, stabilitāti. Tas eh, atbilstu Džibutīs eh, deklarētiem atbalstam demokrātijas principiem, kas ir iestrādāti nac nacionālajos, reģionālajos, starptautiskajos instrumentos attiecībā uz cilvēktiesībām un vēlēšanām. Un tagad uh, Eh, valdībai un, un opozīcijas pārstāvi ir paziņojuši par dialogu uzsākšanu. Mēs ceram, ka viss varētu nostāties uz pareizajām sliedēm. Augstā eh, pārstāve modina valdību un opozīcijas spēkus eh, dot priekšroku dialogam un nevis konfrontācijai. Tāpat paties dialogs starp visām pusēm, tā ieskaitot pilsonisko sabiedrību, ir pareizais ceļš spriedzes periodā ir nepieciešams pārvarēt notikumus un rast ceļu nākotnē. Džibutī ir nepieciešams miers un stabilitāte, bet tas ir jāsasniedz tiesiskuma, valabas pārvaldības un cilvēktiesību ievērošanas ietvaros. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt šo procesu un sadarboties ar eh, iesaistītiem pusēm Džibutijā, lai varētu sasniegt demokrātiju un noturīgu izaugsmu. Paldies! Paldies! Un mums ir seši rezolūcijas priekšlikumi. Balsojums nos debatēm. Nākošais darba kārtības.